Uh, well, good morning, everybody. And... Labrīt visiem, saka priekšādātājs. Priecājos jūs šeit redzēt, šī ir mūsu komitejas otra sanāksme. Tāpat arī sveicu visus, kas mūs klausās internetā, jo šī sanāksme tiek translēta arī, arī internetā. Kad bijām Krakovā, vienotā tirgus formā, dzirdējām, ka tur universitātē esot izveidots Krakovas uh, eh, ceturksnis, jo, lūk, visas sanāksmes sākot 15 minūtes vēlāk. Nu, mēs nedarīsim tā, mēs tikai nedaudz esam aizkavējušies, negaidīsim 15 minūtes. Referents ir šeit, tas ir referents, kas sagatavos ļoti svarīgu ziņojumu. Iekšējā tirgus uh, harmonizācijas jautājums saistībā ar intelektuālām īpašumtiesībām. Tas ir ļoti svarīgs priekšlikums mūsu uh, komitejai, mēs izstrādājam atzinumu juridiskajai komitejai šai saistībā. Bīlen kungs ir šeit, viņš ir no ECR grupas, viņš lūk ir arī referents, kā jau minēju. Ceru, ka arī tautas partija mūs pagodinās ar savu ēnu referentu klānu būtni. Repo kungs ir šeit, es nezinu, vai jūs pārstāvēsiet kādu grupu, bet, nu, jebkurā gadījumā Kreutzmann kungs ir šeit. Uh, Nu, redzēsim, vai laika gaitā ieradīsies vēl kāds, bet katrā ziņā mums ir arī spēcīga komiteja šeit, kom pārstāvība no komisijas. Forbsa kungs, kas ir dienesta vadītājs, e, kas strādā pie pirātismu jautājumiem. Patris Pelegrīno šeit ir, kas vada Briseles biz, e, biroju harmonizācijas jautājumos iekšējā tirgus politikā un, protams, ļoti svarīgs e, vidutājs visu sarunu veikšanā. Nu, lūk, vispirms došu vārdu referentam, lai viņš izklāsta savu domu, par šo priekšlikumu. Bīlenkungs, lūdzu, jums vārds. Um, thank you, Mr. Chairman. Um, Paldies, priekšādātāji. Uh, przewodniczący <clears throat> już powiedział. Šis priekšlikums, kā jau priekšādātājs nu pat teica, attiecas uz padomus un komisijas regulu, kur runāts par iekšēja, par zinām uzdevumu uzticēšanu iekšējā tirgus harmonizācijas struktūrām. Tostarp attiecībā uz īpašumu tiesību aizsardzību. Tas attiec gan uz valsts, gan uz privāto sektoru. Un tiek runāts lūk par Eiropas viltošanas un pirātismu novērošanas centru, kas tika izveidots 2009. gadā. Šis nosaukums ir ārkārtīgi garš. Vadošā komiteja šim ziņojumam ir juridiskā komiteja. Tas tāpēc Un, un ņemot vērā tās darba grafiku, arī mūsu grafiku, mums diezgan vajadzēja darboties pātrinātā veidā. Sākotnēji šo ziņojumu bija paredzēts pieņemt jau polijas prezidentūras laikā, bet nu nesmu gluži pārliecināts, ka mums tas izdosies. Katrā ziņā, eh, nu, varētu gadīties, ka līdz decembrim tomēr to nepaspēsim izdarīt, bet nu mūsu komiteja, jebkurā gadījumā, izdomāja, ir izlēmusi ievērot šos sākotnējos laika grafikas un termiņus un tāpēc arī strādājam pie šī atzinuma šobrīd. Dokumentā runājam par šo viltošanas un pirātismu novērošanas centru. Tas tika izda, izveidots 2009. gadā pēc padomus un komisijas iniciatīvas, un sākotnēji tam uzticēja tādus jautājumus kā, lūk, datu vākšanu par um, pirātisma precēm, produktiem, un pēc tam tas ir kļūst par specializētu centru, kas vāc informācijas un datu, veic uzraudzību, apkopo šos datus, kas saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem. Un svarīgi uzsvērt arī to, ka no paša savas darbības sākuma padomu un komisija jau izvērta šī novērošanas centra mandātu, pamatojoties uz lēmumu, kas tika pieņemts 1. martā attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām vienotā tirgu. Šis novērošanas centrs sāka īstenot arī attiecīgās ES programmas ar, kopā ar partneriem cīņā pret šāda veida pirātismu precēm, un parlaments savukārt ir aicinājuši šo centru strādāt arī pie zinātniskajiem datiem, kas saistīti ar šādām pirātisma rezultātā iegūtām precēm un īpašumtiesību pārkāpumiem. Tā visa rezultātā Tirniecības ģenerāla direktorāts nāca klējā ar atzinumu un ieteica šo novērošanas centru padarīt par uh, koordinācijas punktu, saziņas punktu ārējiem kontaktiem un komisijai. Uh, lai attiecīgi apmainītos ar labāku paraugu praksi. Un šo divu gadu laikā novērošanas centrs līdz ar to savas kompetences ir ļoti lielā mērā izvērts plašumā, bet mums jāuzsver, ka viņi gan neseņem vairāk resursu. Ne naudas ziņā, nedz arī darbinieku ziņā. Eiropas komisija un padome ierosina uzticēt eh, šīs kompetences eh, struktūrai, kas ir um, eh, OHIM, kas ir Alikantē izvietots, um, izvieto, izvietot struktūra. Nu, var sakot, mēs gatavojam atzinumu, un lielā mērā tas ietekmēs gan vienotā tirgus funkcionēšanu, gan arī, dzen, uh, patērētāju aizsardzības jautājums. Gribu jums šeit atgādināt, ka daudzas viltotās preces ir vienkārši bīstams, bīstams veselībai, tās var radīt draudus cilvēku veselībai, te nedomāju tikai par zālēm un medikamentiem, bet, ja mēs runājam arī par rūteļlietām, dažāda veida uh, tīrīšanas šķīdumiem un tam līdzīgi. Un tāpēc mums jāatceras arī patērētātiesības. Šai kontekstā esmu iesniedzis pats 13 grozījumus Daži no šiem grozījumiem ir tehniski pēc savu raksturu. Un dažos uzsveru, piemēram, tādus jautājumus kā MVU intereses konkrētajā sektorā. Un tas, protams, ir cieši sasaistīts tieši ar mūsu komitejas kompetencēm. Svarīgs jautājums, kam mums vajadzētu pievērst uzmanību, ir budžeta aspekti. Ziņojuma sagat regulas sagatavotāji uzskatīja, ka no, pārceļot šo novērošanas centru uz Alikanti un apvienojot to ar šo um, ITSB, jeb ja iekšējā tirgus saskaņošanas biroju, ir um, vērtīgs uh, pasākums. Nu, jāsaka, manā rīcībā informa esošā informācija liecina, ka šim te saskaņošanas birojam ir 400 miljonu eiro budžets, pārpalikums līdzekļos, bet jāatminas, ka novērošanas centram savukārt tiek piešķirta līdzekļi arī no uzņēmuma puses. Un tāpēc mums jāatceras, ka šie līdzekļi nepalielināsies. Un tāpēc es domāju, ka šis pārpalikums, kas šobrīd ir uh, tirgus saskaņošanas birojam, būs jau iztērēts. Un līdz ar to, es domāju, tajā brīdī budžeta implikācijas būs atkal jāpārskata. Mums vajadzētu pārliecināties, ka beigu beigās nav tā, ka novērošanas centrs tiek finansēts tikai un vienīgi no MVU līdzekļu puses, piemēram. Un tiek nodrošināts attiecīgs palielināts budžets. Vēl viens svarīgs jautājums. Ir arī virkne praktisku aspektu, kas saistīta ar to, ka no pārceļam novērošanas centru no Briseles uz Alikanti. Uh, Briselē, protams, ir transporta saiknes ar visu pasauli, bet Alikantei tādu nav. Un ceru, protams, ka Alikānas iedzīvotāji neuztver šo jautājumu, nu, ne, tā, nu, personīgi neapvainosies, bet tas nenoliedzami ir fakts. Un tā kā novērošanas centrs, vienlaicīgi būs koordinācijas un kontaktpunkts arī starp dalību valstīm un arī uzņēmējiem, it īpaši MVU pārstājiem, tad jānodrošina tas, ka šie uzņēmumi būs spējīgi sazināties ar pārstājiem no novērošanas centra. Un lai, nu, tam jānotiek salīdzinoši vienkāršā veidā. Man, ir, man liekas, ka vajadzētu saglabāt arī kontaktpunktu, novērošanas centra kontaktpunktu Briselē. Manuprāt, tas būtu tāds pozitīvs solis. Bet galu galā, beidzot darbu pie, atzi, pie šī atzinuma, mēs tomēr vēlamies tātad šādu risinājumu saglabāt arī ilgākā laika posmā. Vēl viens svarīgs jautājums ir sadarbība. Sadarbība ar dalību valstīm un to administrāciju, ar vietējiem birojiem un administrācijām un tā tālāk arī to norādu, arī uz to norādu savos grozījumos. Nu, kopsavilkumā var teikt, ka lūk, tāds ir šis atzinuma projekts un gaidu, protams, ar nepacietību jūsu piezīmes gan no ēnu referentiem, gan citiem deputātiem. Tāpat arī esmu atvērts jebkādu veidu sadarbībai e, un ceru, ka kopīgiem spēkiem mums izdosies darbu pabeigt attiecīgi paredzētajā laika grafikā. Paldies, saka priekšādātājs, paldies, Bielenkungs, par šo ļoti skaidro prezentāciju un par savām idejām attiecībā šo priekšlikumu. Visi ēnu referenti, nu šķiet, ir ieradušies. Arī Bastas kungs ir šeit. Eh, Bastas kundze, vai jūs vēlēties uzreiz jau izteikties? Redzu Kroņas manu kungu, Engstrom kungu, tāpat arī Švāba kungs ir šeit un vēl citi kolēģi, kas droši vien vēlēsies runāt par šo jautājumu. Vispirms došu vārdu Bastas kundzei. Jūs vēlēties izteikties, vai ne tā? Jā. Jūs pārstāvat tautas partiju. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eh, não ouvi toda a intervenção do relator. Paldies, priekšsādātāji. Diemžēl es nedzirdēju visu prezentāciju kopumā, bet to, ko es eh, paspēju sadzirdēt, bija ļoti pozitīvs. Šīs atzinuma projekts tik tiešām seko tam vadlīnijām, kas ir izstrādātas komisijas ziņojumā. Tas ir ļoti visaptverošs veids, kā analizēt uh, darbu um, ITSB un kā sadalīt uh, uzdevumus, kā piešķirt jaunas kompetences uh, iestādēm, kas jau ir Alikantē. Mēs redzam, ka kompetenci nodošana uh, Alikante birojam nesamazinās darba efektivitāti un operatīvo darbību. Tieši pretēji. Tā nodrošinās lielāku sinerģiju un lielāku darba efektivitāti, kā arī labāku pāraudzību. Es domāju, ka mēs šādi optimizēsim uh, nodokļu maksātāju uh, līdzekļu izmantošanu. Un es nedomāju, ka šeit būtu liela atšķirība starp to, ko teica mūsu referents, un to, uh, kāda ir mūsu nostāja, kas tika pausta iepriekšējās sanāksmēs. Mēs uzskatām, ka mums jāturpina diskusijas pirms ziņojums uh, tiks noslēgts, un mums būs noteikti vēl komentāri. Paldies, uh, pirms došu vārdu Vaņo kundzei. Eh, vēl ir eh, Banski kungs, eh, un es gribu viņu īpaši sveikt. Un, ja viņš vēlas izteikties, viņš varēs to darīt. Vaņo kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Gribu pateikties Bilan kungam, referentam. Man nav nekāda problēma ar jūsu. Uh, ziņojumu. Es varētu piekrist arī visiem grozījumiem, bez šaubām. Jūs esat tādu ļoti labu darbu paveicis, un jautājumi ir nedaudz līdzīgi tiem, ko jūs izteicāt, un jautājumi ir vērsti komisijai. Man arī nav nekādi iebilžu pret šo ITSSP 2009. gadā izveidoto novērošanas punktu un cīņu pret um, viltojumiem un domāju, ka centieniem jābūt grupētiem. Domāju, ka Bastas kundze tiešām mm, uzstājas arī šajā virzienā un neskatoties to, man tomēr ir tāds nozīmīgs jautājums. Jo gribētos, lai mums ļoti skaidri iezīmē nākotnes šīs organizācijas struktūru, jo nezinu, kā tas būs. Uh, ja komisija rīktosies un saņems finansējumu un paplašinās kompetenču lauku, kā tad šos uzdevumus var veikt, nepiešķirot papildus finanšu līdzekļus. Tātad es gribētu zināt nākotnes struktūru, izveidi un zināt, vai tiešām šis um, OHIM jeb ITSB būs. Uh, spējīgs veikt šo darbu un vai šī ekspertīze balstīsies arī tikai uz šiem privātajiem uh, līdzekļiem, kā dažās komisijas uh, priekšlikuma līnijās ir noprotams. Un bez tam es ļoti precīzi gribētu zināt, uh, ko komisija domā skatot, mm, rakstot, ka birojas uzraudzīs eh, arī ieskaitot eh, it īpaši visvairāk skartos eh, sektors, nevaros arī autortiesības. Kā tas ir iespējams, lasot šo dokumentu, un kā mēs varam zināt, kur ir ekonomiski visvairāk skarties sektori, jo ir ehm, nu, ļoti daudz sektoru, ko šī problēma skar. Manas bažas ir tādas, ka pēc tam sakot, ka raugoties īpaši uz uh, tiem, kam ir šīs, kas ir šī tiesības turētē un kas piegādā arī preces izmantot internetu un tālāk tekstā rakstot par būtu nepieciešamai, būtu jābūt adekvātai patērētāju un MVU pārstāvniecībai. Es domāju, ka tiešām ir nepieciešams sabalansējums starp ekonomikas sektoriem, kas strādā ar autortiesībām, interneta pakalpojumu piegādātājiem un arī nepieciešams, lai MVU un patērētāji būtu pārstāvēti. Tātad vēlos stiprināt komisijas tekstu šādā izpratnē. Un vēl viens kritisks punkts attiecībā uz komisijas tekstu. Es domāju, ka nevajadzētu noteikt tādu pašu līmeni pirāta izmantošanai un viltošanai Tiek runāts daudz par uh, pirātu izmantošanu, bet man liekas, ka viltojumi ir drošības jautājumi, un tie taškārt ir daudz kārt nozīmīgāk, tie neskar tos pašus aktors. Un tādēļ es domāju, ka tas ir jāprecizē šajā tekstā, jo atbildes nav vienmēr viens un tās pašas, un bez tam es vēlos, lai būtu dialogs. Uh, ne tikai ar tirgus, bet arī ar komunikāciju un arī citiem ģenerāla direktorātiem par šo tekstu, kas, man liekas, nu, tāds ļoti principiāls par konkurētspēju, inovācijām, drošību, ekonomiku un uh, stiprinot mūsu iekšējo tirgu. Mēs nevaram uh, noliegt, un es to arī nedaru. Mm <clears throat> to negatīvo noteikumu, kāda ir pirātiskai darba izmantošanai, bet man liekas, ka normatīviem aktiem, kas ir ļoti nozīmīgi uh, salīdzinot tos ar citiem likumdošanas aktiem, tādēļ man liekas, ka patērētāji un MVO aizstāvība šeit vēl nav pietiekama. Tas ir tas, ko gribēju teikt komisijai, bet visādi citādi, nu, pievienojos šai, šim diskusijas garam, kāds jau ir kā ilgu laiku bijis, un liels paldies vēlreiz uh, Bilan kungam. Uh, Es jūs atbalstu un es domāju, ka jums uh, jūsu idejas ir vērstas tajā pašā virzienā kā arī man. Liels paldies par jūsu ļoti noderīgajiem komentāriem. Es uh, atzīmēju dažus no punktiem, kurus jūs pieminējāt. Mēs saprotam, ka patērētāji un MVU ir uh, jāiesaista uh, sanāksmēs runājot arī par uh, biroja pārvaldību. Bilankungs runāja par šo dalību, un noteikti ziņojumā tas vēl parādīsies. Nākamais Kreutzmann kungs. Paldies priekšstādātāji. Vispirms es gribētu sirsnīgi pateikties referentam par ziņojuma projektu. Regulas projekts nav īpaši strīdīgs, tāpēc varu izteikties īsi. Mēs visi apzināmies, uh, ka uh, pirātisms ir ļoti nopietna problēma. Tas tieši uh, kaitē ekonomikai un uh, apdraud arī patērētājus. Uh, novērošanas centrs uh, ir ļoti pozitīvi vērtējams. Tagad tā darbs ir jāpaplašina. Protams, tas jādara uh, ar pienācīgu finansējumu. Bez tās tas nav iespējams un tāpēc varam arī atbalstīt komisijas risinājumu, proti izvairīties no jaunās aģentūras veidošanas, bet apvienot novērošanas centru ar saskaņošanas biroju Alikantē. Šis lēmums ir tiešām saprātīgs, jo harmonizēšanas, jeb saskaņošanas birojas jau veids zināmus novērošanas uzdevumus kolēģis uh, Bilons piedāvāja arī dažas interesantas detaļas. Piemēram, viņš norāda uz MBU, uh, kas īpaši cieš no pirātisma, un arī uz dalību valstu iniciatīvām. Es piekrītu, ka nepieciešams nodrošināt, ka pēc biroju apvienošanas uh, finansējums uh, tiktu nodrošināts arī turpmāk, lai veiktu visus paredzētos uzdevumus. Vēlreiz paldies referentam! Engstroma kungs. Paldies! Vispirms uh, gribu pievienoties Verņo kundzes komentāriem. Viņi runāja par pirātismu un viltotām precēm. Tas ir dažādas lietas uh, - rūpnieciskā viltošana un tad uh, eh, nekomerciāla viltošana, tā teikt. Vakar mēs runājām par muitas Uh, darbību. Uh, un uh, šajā ziņojumā tur bija runa par komerciālu disku un DVD importu. Mēs visi esam viensprātis, viss, kas nav likumīgs, tam jāpaliek nelikumīgam. Mēs redzam, ka mūsdienās pirātisms ir būtībā arī nekomerciālajā jomā. Bērni nelikumīgi lejupielādē dziesmas, piemēram, Un es domāju, ka tiešām mums e, ļoti pareizi jālieto terminoloģija, lai izšķirtu e, šīs lietas. Otra lieta - finansējums. E, Bilam kungs jau pateica, ka novērošanas centrs ļoti veiksmīgi darbojas kopš izveidošanas, strādā ar zīmolu uzraudzību, piemēram. Un ieplūst arī uh, Uh, līdzekļi ar dažādām nodevām. Tās ir lielas naudas. Tas viss uh, ir pareizi, bet tehniski lūkojoties no budžeta skata punkta, uh, šis darbs ir neitrāls izmaksu ziņā. Bilona kungam ir taisnība. Šie līdzekļi ir MVU līdzekļi, kas ir reģistrējuši zīmolus bet eh, tāpēc, ka nauda ieplūst citā kontā, nenozīmē, ka mēs varētu to eh, brīvi izdot, kam vien vēlamies. Un tad pēdējais komentārs. Nevienam nav noslēpums, ka, eh, manuprāt, šis novērošanas centrs terē laiku un līdzekļus. Būtu noderīgi ievākt zinātniskus datus, bet Es neticu, ka tas jau notiek. Piemēram, otrajā punktā, paskaidrojušajā memorandā, ir pateikts, ka 2010. gadā veiks terapētījums. To veica e, komisija, bet šo pētījumu ļoti stipri kritizēja e, visi akadēmisko aprindu pārstāvī, kas to aplūkoja. Tāpēc šis pētījums šeit nebūtu jāpiemin. Nav neviens zinātnisks pētījums šeit pieminēts, eh, kas tiešām būtu tā vērts. Un uh, es domāju, ka tik tiešām turpināt darbu šādā veidā būtu uh, lieka naudas izšķērdēšana. Paldies! Okay, well, we should... Labi, paldies! Es ceru, ka jūs neaturēsieties no grozījumu sagatavošanas un strādāsiet ar mums kopā efektīvi. Tagad Švāba kungs un varbūt citi vēlēsies izteikties Galo kundze, Repa kungs. Jā? Jā, paldies priekšsādātāji. Vispirms, protams, liels paldies. Un liels prieks, ka klāt ir Berževāna kungs no komisijas kopā ar Patijas Pelegrinu kas strādā novērošanas centrā Briselē. Uh, tas, manuprāt, pierāda, ka mums ir reālas izredzes nodrošināt novērošanas centram gan vajadzīgos līdzekļus, gan uzdevumus, uh, konkrētos uzdevumus, kas ir nepieciešami, lai darbs būtu apmierinošs. Es jau norādīju, ka nepieciešams uh, lūkoties uz šo jautājumu kopā ar intelektuālā īpašuma aizsardzību kad mēs runājām par uh, muitas aspektiem īstenojot intelektuālā īpašuma tiesībās. Ir vairāki aspekti. Tad, piemēram, es gribētu, lai novērošanas centrs tiktu sasaistīts ar uh, saskaņošanas biroja darbu, sadarbotos ar to ļoti cieši, bet jānodrošina arī sasaist ar komisijas darbu ir ļoti labi, ka um, ITSB līdzekļi var tikt izmantoti, ka šie līdzekļi tiek no jauna investēti tirgū. Un Bilona kungs vēlas, lai šie līdzekļi nāktu par labu arī maziem un vidējiem uzņēmumiem. Esmu atvērts šādai idejai. Bet es domāju, ka šeit ir zināmas problēmas, kas ir saistītas ar intelektuālā īpašuma tiesībām. At, uh, intelektuāla īpašuma tiesības skar galvenokārt lielos uzņēmumus. Un varbūt tieši tāpēc Engstroma kungs šeit ir nedaudz uh, skeptiski noskaņots, bet tiesības ir tiesības vienalga, uh, vai to turētāji ir lielie vai mazie uzņēmumi. Es piekrītu, ka svarīgi šeit izšķirt komerciālu un nekomerciālu uh, lietošanu. Mūsu komitējai šis uh, atzinums ir ļoti svarīgs, Un nevajadzētu uzskatīt, ka viss ir pabeigts, kad mēs nosakām, ka novērošanas centri saņems finansējumu no līdzekļiem ārpus komisijas budžeta. Nē, ir ļoti svarīgi, lai komisija savu dienestu ietveros, kas nodarbojas ar intelektuālā īpašuma aizsardzību, apvienotu, apkopotu savus resursus, un lai tiktu sagatavoti jauni priekšlikumi, lai arī nākotnē mēs varētu atbalstīt inovācijas ar šīm jaunajām idejām, at, lai tās aizsargātu pret kopēšanu un viltošanu. Un uh, mums vajadzētu šo atzinumu tā sagatavot jūri komitejai, lai tiešām beigu beigās mēs panāktu reālu uzlabojumu. Es uzskatu, ka tas tiešām ir ļoti svarīgs solis uz priekšu, lai paaugstinātu, um, lai uzlabotu intelektuālā īpašuma aizsardzību. Paldies, uh, Galo kundze! Paldies, priekšsētāja kungs! Man jāsaka, ka uzklausot uh, mūsu kolēģi Engströmu, man bija tāda, nu, nevis uh, jau redzētā, bet jau dzirdētā vīzija. 18 mēnešus senā laikā bija šīs mūžīgās diskusijas, un kad teica, ka viltojumi nav tādi kā uh, pirāta darbības un ka pret to jāizturas atšķirīgi. Šodien komisija Juri, Juri kas ir atbildīgā un arī ar Masip Hidalgo kolēģi sociāldemokrāti, mēs esam sasnieguši konsensu par šiem jautājumiem, jo tas process kāds ir uh, veikts, uh, kas uh, nu, nav neko tādu īpaši devis un nav skaidrs minējis, uh, tas, tas nav līdzeklis. Un tagad tas tiek saplūdināts ar um, ITSP. Un šādā veidā cer tāds pamatīgs pētījums veikt, bet no vienas puses teikt, ka ir nepieciešama pētījumi ar skaitļiem, lai uh, runātu konkrēti par gan piratāžu, eh, pirāta darbībām, gan arī viltojumiem no vienas puses, to dzirdu, un no otras puses runāt par uh, instrumentu uzlabojumu, lai šie pētījumi būtu uh, un minētu kādus skaitļus. Nu, man liekas, ka tas savādi, un es domāju, ka šeit Eiropas parlamentā jāvirsās uz priekšu un nevis uh, mūžīgi <clears throat> mīņāties uz. Uh, tiem pašiem jautājumiem. Virzīsimies uz priekšu. Mēs esam visi ieinteresēti, lai darbs virzītos uz priekšu. Paldies par jūsu uzmanību. Um, Repo. Repo kungs tālāk. Minä olen myös maltillisella kannalla. Mielestäni ei pitäisi nostaa. Ja. Es arī gribu izteikties piesardzīgi, saka Repo kungs. Mums nevajadzētu šeit vienkārši pacelt rokas un padoties. Galvenai domai jābūt tādai, ka, produktu, ka visas preces ir drošas jādomā par patērētāju aizsardzību. Jo šādu, šādas preces ar vien vairāk parādās tirgos. Mums jādomā par patērētāju aizsardzību, to nevarēsim darīt, ja nepārliecināsies, ka mūsu rīcībā ir pietiekami daudz resursu, gan finanšu ziņā, gan cilvēku resursu ziņā. Un tāpēc piekrīt šeit referentam. Paldies, saka priekšādātājs, vēl, vēl, kā, vēl, vēl kāds, kas vēlas izteikties. Ja ne, tad varbūt es pats gribētu nākt klajā ar pāris komentāriem. Mani interesē šāda lieta. Kas notiek ar kopējo uzraudzības stratēģiju un kas notiek ar darba izbeigšanas uh, eh, procesu? Skaidrs, ka novērošanas sanāksme, novēršanas centra sanāksmē jābūt atvērtām, pieejamām, un es gribētu zināt, vai ir paredzēta kaut kāda veida konsultatīvā padoma, eksperta grupa varbūt, kas varētu dot padomu par pētniecības programmām un izstrādes programmām, kas šam novērošanas centram būtu jāveic. Un nu, tad tādā gadījumā varbūt tas būtu, tā būtu kopējā kompetence arī kopējā saskaņošanas biroja kontekstā, bet tas šeit nav skaidri vēl noteikts. Jā, es jūtu līdz Engstrēm kungam um, attiecībā uz, tu, uz de, pirātismu definīcijām un tam līdzīgi. Bet, nu, jāsaka, definīcijas trūkums tam kopumā priekšlikumam īpaši nekaitē. Nu, lai šis priekšlikums būtu efektīvs, es domāju, ka pirmām kārtām ir vajadzīgs nodrošināt pārskatāmību. Otram kārtām interesētajām grupām turklāt vajadzētu būt ies, tik dotā iespēja nākt klajā ar priekšlikumiem, likt, ierosināt tos. Un domāju, ka Verņo kundze savukārt arī pareizi teica, lūk, ka mums jāpārliecinās, ka tiek, aizstāvēt, ka tiek pārstāvēt tie cilvēki, kuri intereses tiek skarta šādos pasākumos, jo pētniecība protams, rāda, ka ietekme var būt arī uz tādām sabiedrības daļām, par ko mēs nemaz neesam tik informēti šobrīd, un tāpēc ir vajadzīgs daudz vairāk uzmanības šādiem konkrētiem jautājumiem, tāpēc mums jāsturas piesardzīgi. Un uh, visu cieņu Engstrom kungam, bet mums vajadzētu pievērsties arī, piemēram, internetu pārdošanas jautājumiem, jo ir ļoti nopietnas problēmas tieši ar, uh, piemēram, auto rezerves daļu tirzniecību internetā, tāpat arī citas patērētājiem svarīgas preces, to starp pārtika, medikamentu tā tālāk, kas tiek tirgot internetā un kas ir viltojumi. Un šim novērošanas centram, protams, vajadzētu vēl vairāk izvērst plašmasas diskusijas par intelektuālo īpašumu Un, eh, jā, te nerunājam tikai un vienīgi par nelegālu melodiju lejupielādi internetā. Tātad tas, ko es gribētu lūgt, tagad es gribētu lūgt eh, Bežvan kungu eh, komentēt no savas puses šo situāciju. Tātad pastāstīt, kāda situācija ir padome, komisija. Un pēc tam došu vārdu vēl referentam. Paldies! Saka Bežman kungs. Pirmām kārtām gribu teikt, ka mēs ļoti atzinīgi vērtējam Bielena kunga ziņojumu, viņa atzinumu, tāpat arī atzinīgi vērtējam faktu, ka šī komiteja faktiski vispār sniedz atzinumu, jo tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums tieši konkrēti iekšējiem tirgumu. Un, eh, kā jau jūs arī minējāt, tas svarīgs arī patērētāju aizsardzības kontekstā. Nākšu klējā vispirms ar tādiem vispārīgākiem komentāriem, tāpat arī centīšos rēģēt uz to, ko dzirdēju. Nu, pats vispirmām kārtām varbūt tas vienkāršākais. Šīs bažas par to, kā Likante ir tālu prom no Briseles, uh, un ka tur nav transporta saikņu, un kas tad notiks ar šīm sanāksmēm novērošanas centra kontekstā, kas varētu radīt problēmas, īpaši tāpēc, ka, uh, lūk, pārstāvjiem taču arī jāierodas. Pirojas Alikantē ir izteicis spēcīgu apņēmību organizēt sanāksmes šeit, Briselē, tieši šī paša iemesla dēļ. Un tāpēc es domāju, ka mēs panākam lielisku risinājumu. Ir, šīs, ir šī apņemība, un mēs nebūtu virzījušies šajā virzienā, ja šāda veida konteksts nebūtu ticis konstatēts. Tālāk, kas attiecas uz jautājumu par dažādu grupu pārstāvjiem eh, novērošanas centrā. Šobrīd jāsaka, ka novērošanas centrs darbojas pats savā dinamikā, savā veidā. Tur tiek pārstāvēti patērētāji. Nu, godīgi sakot, mēs domājam, ka to, šo pārstāvību vajadzētu vēl stiprināt. Te mēs piekrītam jūsu viedoklim. Tāpat domājam, ka vajadzētu būt pārstāvētiem arī sociālajiem partneriem nostāja līdz šim ir bijusi tāda, ka mēs esam uzaicinājuši federāciju pārstāvis un nevis pārstāvis no konkrētiem individuāliem uzņēmumiem. Grasamies pie tā arī pieturēties, tāpēc, ka federācijas ir zināmā mērā pārstāv visus uzņēmumus, to starp arī MVU, bet es pilnīgi ņem vērā jūsu teikto par to, ka MVU interesi šajā gadījumā ir vēl akūtākas, svarīgākas. Nu, mēs zināmā mērā nevaram, nevēlamies tomēr šo struktūru padarīt pārāk um, striktu un nu, neelastīgu, jo, protams, dažādiem tematiem, apsveržamiem tematiem vajadzētu būt vajadzīga dažāda pārstāvība. Bet šajā pārejas periodā, kad pētam lūk šos sastāvi jautājumu, es domāju, ka mēs varēsim nonākt arī pie risinājumiem. Un tas pārskatāmības jautājums, par ko jūs runājāt, jā, uzskatām, tas ir svarīgs jautājums un domāju, ka pie tā arī turpmāk strādāsim, gatavojot, piemēram, kaut kāda veida ikgadējas darba programmas ko tad tālāk varētu eh, izveidot par ikgadēju ziņojumu, un tas nodrošinātu lielāku pārskatāmību šo struktūru darbā. Es domāju, ka tas ir svarīgs punkts, jā. Tālāk. Kas attiec uz budžetu? Nu, protams, par budžeta, eh, par budžeta lietām eh, šīm struktūrām ir jāatskaitās saskaņā ar reglamentā noteikto, bet tas, protams, no jauna tiks iekļauts arī kā punkts darba programmā Un cik tālu es saprotu, tad nav paredzēts šobrīd palielināt budžeta prasības šim novērošanas centram. Bet mēs uzskatām, ka faktiski tas ir projekts, kas ir ļoti svarīgs MVU, un tāpēc tie jautājumi, ko mēs šeit izsakām attiecībā uz MVU līdzekļiem par reģistrētajiem zīmoliem un tam līdzīgi, nu jā, un tie lūk, sešiem mēnešiem ilgāk ir novērošanas centra rīcībā, nu jāsaka, MVO ir ļoti interesēti šajā jautājumā, un te ir bijis tāds pozitīvs ieguldījums no viņa. Tad mēs nonākam pie nākamā punkta, pie vārda pirātisms izmantošana. Gribu jums apliecināt, ka līdz šim novērošanas centrs ir bijis daudz līdzsvarotāks, respektīvi mēs esam pārsvarā runājuši par viltotajām precēm, nevis pirātismu. Nu, ja jūs padomājat par to, tad, nu, visas šīs dažādās federācijas, kas tiek pārstāvētas novērošanas centrā, nu, protams, lielākoties ir, nu, ieinteresēts tieši šajā viltošanas apkarošanā. Un šis darbs vienmēr ir bijis tas dominējošais arī. Lai arī Briselē varbūt diskusijās eh, reizēm tiek runāts arī jā, par šo melodiju, piemēram, leju pielādēšanu un tam līdzīgi. Bet nu, es ņemu vērā jūsu teikto par šo nosaukumā iekļauto vārdu jautājumu. Nu, protams, arī šeit runājam par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību visās um, šī vārda formās. Nu, katrā ziņā mēs šeit nevēlamies pievērsties konkrēti vienai vai otrai jomai, nē, vēlamies aizsargāt intelektuālās tiesības kopumā. Un vēl pēdējais punkts priekšādātāji. Nu, skatoties uz tā, kā tiek noteikts prioritātes līdz šim, ziņojumā redzam, uh, šādu situāciju. Nu, mēs ceram, ka arī no komisijas puses mēs varēsim pieprasīt, ne nu, tik vien pieprasīt, bet arī lūgt rekomendācijas, kas tad nākt no šī novērošanas centra. Un šādā ziņā mēs vēlamies pārliecināties, lai ir tāda saikne Un jūs redzēsiet, ka mēs e, paredzam arī parlamentāriešu iesaistīšanos novarošanas centra darbā. Tātad pārstāvību tā, lai ir attiecīgie politiskie aspekti, no, aspekti nodrošināti šī centra darbībā. Tas pats attiec arī uz darbības dinamiku. Novēršanas centra darbība līdz šim pārsvarā ir balstījusies uz ekspertu darbu konkrētajās jomās un uz dažādu dalību valstu pārstāvjiem. Un pašreizējā sastāvā šis centrs tiekas dažādos formātos. Ir, piemēram, lūk, privātie komerciāli un patērētāju struktūra pārstāvi, kas tiekas, tad ir dalību valstu pārstāvi, kas tiekas. Un tad, protams, ir arī šīs plenārsēdes, kur visi šie cilvēki tiekas. Dalību valstu pārstāvi tikšanās ir tās vietas, kas ļauj vienoties par darba programmām, par prioritātēm bet jāsaka, pastāv tāda spēcīga sadarbības starp abiem šiem formātiem, abām struktūrām. Un tas ir attiecīgi funkcionēs līdz šim. Nu, protams, ka regula uzlabos kopējo pārskatāmību darbam. Un eh, cerams arī F padarīs efektīgāku resursu izmantošanu. Bet, nu, jāatceras, ka pārvaldības jautājumi līdz šim ir funkcionējuši atbilstīgi, un mēs nevēlamies tāpēc eh, neko tur pār, pār, pārlieku mainīt kā jau teicu, tātad tie pārsvarā ir eksperti no pašu novēršanas centra, kas darbojas Un tālāk par datiem vēl pēdējais punkts. Šobrīd, pateicoties novērošanas centram, mēs veicam pētījumu. Uzņēmumā, to veic uzņēmums, kas eh, saucas RENT. Uh, un mēs apspriedīšos pēc tam varbūt arī ar uh, referentu, un viņi ir uh, ņēmuši vērā visus pētījumus, kas veikts šajā saistībā, un te mēs runājam par kādiem 200 pētējumiem konkrētajā jomā, un renti joprojām strādā pie šī jautājuma, tā lai nāktu klajā ar kaut kāda veida uh, uzticamu metodoloģiju, kā mērīt jautājumus, kā noteikt rādītājus, lūk, viltošanas apkarošanas jautājumu mm, situācijā un tam līdzīgi. Un mēs ceram, ka šis pētījums tiks pabeigts līdz gada beigām, tāpēc tas, nu, varētu parādīties diezgan saulēcīgi. Mēs domājam, ka tas būtu prioritatīvi, lai novērošanas centrs uh, šī pētījuma rezultāts arī saņem un var attiecīgi darboties. Tas viņiem ir ļoti svarīgi, jo mēs dzirdam, piemēram, aicinājums arī no dažādiem rūpniecības uh, nozaru pārstāvjiem, lūk, ka uh, ir nepieciešams nepieciešama uzticama, uzticama rādītāju skala, da dati, kaut kāda veida aplēses, un tad par to ir jāpanāk arī kaut kāda zinām vienošanās. Un tāpēc es domāju, ka šie grozījumi tos var teikt, jo sazinīgi no referenta puses ir ļoti svarīgi. Jo šāda veida pētījumiem jābūt pēc iespējas zinātniskiem pēc savu pamatu, tā lai šīs novērošanas centrs uz to pamatu varētu arī darboties. Uh, Jo gal galā novērošanas centrs taču nāks klē ar kaut kādu veidu punktiem, ko mēs ņemsim vērā, izstrādājot savus tālākās politikas. Paldies, saka priekšādātais, paldies, ka atbildējāt uz šiem uh, komentāriem. Un paldies arī par jūsu piedāvājumu šķiet tā, piešķirt tā, dot tālāk informāciju deputātiem. Ranskīkums, vai jūs arī vēlējāties izteikties par to, kas notiek padomē? Lūdzu. Liels paldies! saka prezidentūras pārstāvs. Mēs arī vēlējāmies, vēlējāmies teikt paldies Bielen kungam par šo ļoti interesantu atzinumu. Un tas vērš, vērš mūsu uzmanību uz vairākiem nopietniem un svarīgiem jautājumiem. Varu jūs arī informēt, ka padomē tiek gūts progress eh, darbā pie šī dokumenta. Es domāju, ka šķiet šobrīd pastāv jau pat zinām vienprātības starp dalību valstīm attiecībā uz to, ka šis birojs tiks pārcelts uh, uz Alikanti. Tātad par to ir vienošanās, tiek likt priekšā arī kompromisa priekšlikumi, to darām mēs kā prezidentūra, un šie priekšlikumi tika prezentēti darba grupā septembrī. Protams, tas vēl nebūtu nav gan gala priekšlikums no padomas puses, un domāju, ka pāris nedēļu laikā mēs būsim spējīgi likt priekšā um, nākamo priekšlikumu projektu no prezidentūras puses, un tās izmaiņas, ko mēs ierosināsim, uh, lielā mērā skars um, tieši konkrēto uzdevumu specifikāciju šai struktūrai, apvienotai struktūrai. Turklāt tur tiks runāts arī par pārskatāmības jautājumiem un zinām elastības elementu attiecībā uz steidzamības jautājumiem. Tāpat arī vēlamies precizēt saiknes starp šo saskaņošanas biroju un novērošanas centru. Dalībvalstis ir uzsvērušas nepieciešamību to darīt. Uh, Un turklāt tās minēja arī jautājumu par efektīvu biroju pārvaldību, īpaši ņemot vērā jaunos uzdevumus, kas tiks piešķirt šai struktūrai. Tātad, padomā, mēs virzamies uz priekšu un domāju, ka šī gada laikā mums izdosies pilnīgi noteikti uzsākt arī trialogu ar parlamentu. Viens tāds īsts komentārs, kas attiecas uz novērošanas centra atrašanās vietu. tad jāsaka, situācija nav viss tāda, ka šis novērošanas centrs paliek vienā konkrētā vietā. Tie ir tradicionāli novērošanas centrs, tie, kas eh, dažādās valstīs, piemēram, tajā valstī, kurai šobrīd ir prezidentūra, nu, kā, piemēram, bija šī tikšanās Varšavā. Novērošanas centrs nav tāda statiska struktūra, kas tikai un vienīgi darbojas Briselē. Paldies, saka priekšādātājs, paldies, ka devāt šo padomas viedokli tīpaši attiecībā uz pēdējo jautājumu. Tālāk, Bielankungs vēlaties sniegt kaut kādu veidu kopsavilkumu šīm diskusijām un vienlaicīgi apstiprinot arī tālākā darba laika grafiku. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlos pateikties eh, visiem kolēģiem eh, par laipniem vārdiem eh, par uh, to, uh, kādus komentārus jūs izteicāt uh, par uh, atzinumu projektu. Um, gribu īpaši pateikties Vernjo kundzei, kas uzdeva vairākus jautājumus, kas uh, gan drīzāk bija vērstas uh, komisijai, un es ceru, ka jūs uh, esat apmierināti ar komisijas atbildēm. Jāsaka, es uh, piekrītu jūsu izteiktajām bažām. Es no savas puses varu apsolīt, ka es turpināšu konsultācijas ar ēnu referentiem, bet arī ar visiem pārējiem komitejas locekļiem, kas ir ieinteresēti strādāt pie šī atzinuma projekta, kas attiecas uz laika grafiku. Līdz 20. oktobrim var uh, iesniegt grozījumus līdz 20. oktobra pusdienām. Pēc tam Šie grozījumi tiks izskatīti 22. novembrī komitejas sēdē. Eh, notiks arī balsojums, un jūrī komiteja, eh, kā paredzēts, eh, notiks vēl šī gada decembrī. Tiks skatīts šīs atzinums. Plenārais balsojums varētu notikt 16. janvārī nākamajā gadā. At vēlreiz paldies visiem par komentāriem, un es apsolu, ka turpināšu konsultācijas ar visiem kolēģiem. Paldies! Liels paldies Bīlana kungam! Šī bija lieliska diskusija, un domāju, ka tā bija noderīga arī eh, ēnu referentiem. Tagad īs pārtraukums līdz desmitiem, eh, kad notiks balsojums par trīs priekšlikumiem. Eh, Kroicmana kunga atzinums Tad, un es e, teicu, ka es ceru, ka visiem būs balsošanas kartītes. Tad e, balsojums pulksten desmitos.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 Uh, so, uh, good morning. Labrīt visiem, saka priekšsēdētājs. Visiem tiem saku labrīt, kuriem neteicu labrīt. Pirms tam mums jau ir bijušas lieliskas debatas. Spriedām par, lūk, viltošanas novarašanas centru izveidu Alikantē, bet tagad nāk balsošana. Balsošana. Un jābalso ļoti uzmanīgi jāskatās, kur mums ir kompromisi, kur ir mutiskie grozījumi un tā tālāk un tā joprojām. Vispirms došu vārdu Kreutzmann kungam. Pirms sākam balsot par viņas ziņojumu. Tas ir pašancības ziņojums par azartspēlēm internetā. Kreutzmann kungs lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Gribu teikt paldies visiem ēnu referentiem par lielisko sadarbošanos. Jā, darbs bija grūts, nonācām pie kompromisa grozījumiem. Un šķiet, nu, mūsu priekšā ir ziņojums, kas varētu būt pieņemams visām grupām. Un par to esmu ārkārtīgi priecīgs, jo mums ir vajadzīgs plenārsēdē balsot par šo dokumentu gana drīz. Un man tomēr gribētos, lai mēs plenārsēdē nobalsojam ar lielu vairākumu un komisija ņem mūsu teikto vērā jo mēs uzskatām, ka Eiropas līmenī kaut ko tomēr vajadzētu darīt lietas labā. Subsidiaritātes princips ir, ir, ir lielisks, protams, bet ir arī kaut kas, ko var darīt citā līmenī. Tātad vēlreiz paldies visiem, kas atbalstīja mani šai darbā. Paldies, saka priekšādātājs, lieliski uzņēmāties vadību. Jā. Un tātad, nu pāriesim varbūt uzreiz pie balsojuma. Pirmām kārtām 1A punkts, tas ir jānoienāk no jauna 71. grozījums par. Nu šķiet, ka būs jābalso elektroniski. Tātad sāksim balsot elektroniski, varēsim pārbaudīt arī skaitu un tam līdzīgi. Tātad 71. grozījums. Uh, right, we're just waiting for everybody. Nu, vienkārši pagaidīsim, kamēr visi ir ievietojuši savus balsošanas kartiņus, tas tāds kā testa balsojums gandrīz. Uh, Viss ir kārtībā. 33 kartiņas ievietotas, bet tikai 32 nobal nobalsojuši. Tad viens vēl nav no nospiedis balsošanas poziņu. 33 kartiņas ievietotas, bet 32 ir nobalsojuši. Vai kādam varbūt nedarbojas balsošanas iekārta? Nē, viss kārībā. Nē, nē, nē, es nebalsoju pats, jo man jau ir trīs, no manas grupas jau ir trīs balsot. Es nezinu, kurš šeit ir šis, šis pocīgais neredzamais balsotājs, jeb nebalsotājs, bet, nu, tātad 32 par 1 pret, visi 33 ir parādījušies. Lieliski. Pieņemts. Līdz ar to. Visas attiecīgās sadaļas tālāk atkrīt un nonākam pie jūrī 11. Otrās daļas par, pret, noraidīts. 72. Rošforu kungu grozījums par, pret, pieņemts. Tālāk. 7, 70. atbilstīgā otrā sadaļa Hans Petrs Majers par pret atturs pieņemts. Tālāk. Ekon viens. Atkal ar visām tā atbilstošajām daļām. Tātad ekon viens. Par? Pret? Pieņemts. Tālāk. Ekon atbilstīgā otrā daļa par? Nē, tā ir ietverta jau. Tā ir ietverta. Labi. Tālāk. 13. Rošfora grozījums. Attiecīgā daļa par, pret, atturas pieņemts. Tālāk otrā daļa šim pašam grozījumam par, pret, atturas pieņemts. Tālāk nonākam pie 73. kas šķiet ir identisks. Nē, mēs nebalsojam par to. Balsojam? Nē. Pāriem tālāk pie 75. grozījuma. De Jonga grozījums par. Šķiet, ka jābalso elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 23 pret 11 par. Tālāk 78. Goka grozījums par pret atturs pieņemts. 81. virkne kolēģi to prakstīšu par, pret, atturs pieņemts. 79. kā papildinājums. Balsosim elektroniski par 79. Beidzam balsot. Noraidīts. 21 pret 14 tikai par. Tālāk 80. Huangana Goka grozījums par pret atturs pieņemts. 85. par pret atturs pieņemts. 83. 84. līdz ar to ir ietverti, nonākam pie 82. Goka kunga grozījums, tas nāk kā papildinājums par. Nē, balsosim elektroniski. Sākam balsot par 82. Beidzam balsot. Noraidīts. 86. Ngoka grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Arī noraidīts. Tālāk. 87. Atkrīt, vai ne tā? Nē, nē, tomēr jābalso par 87. tarabelas grozījumu. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 88. Caur... Par? Pret? Noraidīts. 89. Ngoka grozījums atkal. Sākam balsot elektroniski. The vote's closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 90. Abats un kolēģi par pret atturs pieņemts. 20, 91. līdz ar to atkarīt 92. par sākam balsot elektroniski. The vote is... Beidzam balsot. Pieņemts. 18 pār 15 pret. 95. Par. Pret. Noraidīts. 94. Senālaus kundzes grozījums. Par. Pret. Noraidīts. 93. Hongan Gokat, par to mēs nebalsosim, tas ir valodniecisks pēc savu raksturu. Tālāk 96. būs util grozījums par, pret, atturs pieņemts. 97. Sākam balsot elektroniski par 97. Beidzam balsot. Pieņemts 24 par 10 pret. 100. un 99. kopā par, pret, pieņemts. 98. kā papildinājums par. Sāksim balsot. Sāksim balsot elektroniski par, 80, par 98. Beidzam balsot. Pieņemts. 101. kā papildinājums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 102. Par? Pret? Atturs pieņemts. Nu, un tagad nonākam pie sastā kompromisa grozījuma par? Pret? Pieņemts. Tālāk jūri divi grozījums par? Pret? Atturs pieņemts. 108. par? Pret? Noraidīts. Juri 7 par pret atturs. Šķiet, ka tomēr pārbaudīsim elektroniski. Es, mm, jā, mm, īpaši, laikam, nepietiekam uzmanīgi skatījos. Tātad jūri septiņi balsosim elektroniski. Šķiet, ka norādīts bija tomēr. Jā, jā, pilnīgi noteikti norādīts. Un to mēs arī redzam te. Jā. Tālāk 109. senālaus grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 113. Kelī grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tā tad 110. šķiet atkrīt. Nē, neatkrīt. Jābalso. 110. Par 110. Kas par? Nē, balsojam elektroniski. Tātad par 110. elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Mēs vienkārši apspriežamies. Bet šķiet, ka saskaņā ar mūsu balsošanas sarakstu tomēr par to bija jābalso. Un kas tad notiek ar 114 un 115? Par tiem jābalso, par visiem šiem jābalso. Tātad 114, 115 identiski. Kas par? Pret? Noraidīts? 112. karasa grozījums par? Nē, sākam balsot elektroniski par 112. Karaskunga grozījumu. Uh, Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to 111. atkrīt. Jā, nu tagad man taisnība. Ekon 6 grozījums. Par? Šķiet balsosim elektroniski. Tātad elektroniski par Ekon 6. Uh, Beidzam balsot. Pieņemts. 117. Mandersa grozījums. Par? Pret? Noraidīts? Thank you very much. How nice to see you. Jā, cik jauki, Manders kungs, ka jūs esat šeit. Labi, ka paspējāt laikā. Tātad, septītais kompromis grozījums. Kas par? Pret? Pieņemts. Līdz ar to pāriem pie 127. greha grozījuma. Par? Pret? Noraidīts. Astoties kompromiss grozījums par? Pret? Atturs pieņemts. Pārējiem tālāk pie 138. Ngoka grozījuma par pret aturs Pieņemts. Ekon 3. Ar attiec, attiecīgā daļa par. Domāju, ka jābalso elektroniski. Tātad elektroniski par Ekon 3. Beidzam balsot. Noraidīts. 16 par 18 pret. Tātad tālāk. Juri 1 Jūri 1. Attiecīgā daļa par, pret, atturs pieņemts. Tātad 140, 141 par, pret, noraidīts. Jūri 4 ir ietverts iepriekšējos divos. Jā. Tātad par 116. Fjellner grozījumu. Par? Nu, balsosim elektroniski par 116. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais līdz ar to atkrīt. Nu, nākam pie 139. grozījuma. To iesniedz Pupakis kungs. Kas par? Pret? pieņemts. Kompromisa grozījums numur 9 par pret pieņemts. Tālāk pāriem pie kompromisa grozījuma numur 11. Te mm, pārlecam pāris vairākām lapusēm. 9. punkts. 11. kompromisa grozījums. Kur tad palika 10. brīnās priekšādātājs? 11. tagad par pret pieņemts. Nu, atkal lecam pāri lapām 176. grozījums, vairāks lapus uz priekšu, tas ir Grehkunga grozījums. 9. punktā A jaunajā apakšpunktā, tātad sākam balsot elektroniski par 178 grozījumu. Beidzam balsot. 25 par 10 pret pieņemts. Lūk, desmitais kompromis grozījums. Par? Pret? Pieņemts. Nonākam pie 187. grozījuma. De Jonga grozījums. Par? Pret? Pieņemts. 188. tālāk būs utils un kolēģi. Kā papildinājums, sākam balsot un bal daram to elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 192. šaldemozes grozījums. Par, pret, atturs pieņemts. 191. Um, nav tāda, par ko jābalso. Juri 10. Juri 10. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Um, pieņemts. Gribētu jūs lūgt tomēr balsot nedaudz ātrāk. Tātad 18 par 15 pieņemts. 193. Sākam atkal elektroniski balsot. Beidzam balsot. 24 par 10 pieņemts. Jūri 12 es atvainojos, arī par to bija jābars, jābalso elektroniski. Tātad jūri 12 elektroniski. Beidzam balsot 20 pret 15 pieņemts. Tālāk pāriem pie 12. punkta. Te ir trīs identiski grozījumi. un jābalso elektroniski 195, 198, 197. Uh, the vote is... Beidzam balsot. Noraidīts 10 par 21 pret visi šie grozījumi noraidīti. Tālāk pāriem pie 198. greha grozījuma. Par? Pret? Noraidīts. Kompromisa grozījums numur 12. Par? Pret? Pieņemts. Pārējiem līdz ar to pie 225. Balčītis grozījums kā papildinājums. Par? Pret? Atturs pieņems. Tālāk. Ekon 7 ir ietverts šai iepriekšējā. Tātad ekon 8 grozījums. 13a apakšpunkts. Par? Pret? Pieņemts. Ekon 9. Par? Pret? Pieņemts. Ekon 13 par? pret pieņemts. 223. grozījums par pret pieņemts. Ekon 15 kā papildinājums. Par pret atturs pieņemts. 13. kompromis grozījums par pret pieņemts. Jūri 6 par pret pieņemts. Tālāk, 14. punkts, 216. Kelī grozījums par, pret, atturs pieņemts, 217. Enālaus grozījums par, pret, atturs pieņemts, 218. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Tautas partijai viens balsotais par daudz. Viens ir ieradies vēl kāds jūsu kolēģis, un jūsu ir par daudz. Vienam vajadzētu izņemt kartiņu. Beidzam balsot. 25 par 10 pret pieņemts. 215. šaldemos grozījums par pret atturs pieņemts. 214. Jāten mākie un kolēģi Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņems. 18 par 17 pret. Ekon 11. otrā daļa nav, par to nav jābalso. Ekon 11. Attiecīgā pirmā daļa. Par. Pret. Atturs pieņems. 219. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 224. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 220. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 222. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 227. Par? Pret? Pieņemts. 14. Nē, 228. 228. atkrīt. Kompromiss numur 14. Par. Pret. Atturs pieņemts. Pārējiem uzreiz pie 15. kompromisa grozījuma par. Pret. Atturs arī pieņemts. Tālāk 237. un Goka grozījums par. Nē, jābalso elektroniski. 237. Beidzam balsot. Pieņemts. 242. komikundzes grozījums par pret. Pieņemts. 241. pitēlas grozījums par pret. Aturs arī pieņemts. 16. kompromiss grozījums par pret. Pieņemts. 245. Fjellnera grozījums Sākam balsot elektroniski. 245. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts. 226. karasa kunga grozījums par pret atturs pieņemts. 18. kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts. 261. un Goka grozījums elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 262. Hedas grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 260. Annas Hedas grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Ekon 19. Par. Pret. Atturs pieņemts. 19. kompromis grozījums. Par pret pieņemts. Nonākam pie 272. Fjellner grozījuma. Fjellner kungs to iesniedz. Tātad 272. par pret pieņemts. Tālāk. Pirmais kompromisa grozījums. Mēs esam nonākuši pie apsvērumiem. Pirmais kompromisa grozījums par pret aturs pieņemts. Tālāk. 13. Ro, Rošfora kunga 13. Gro, grozījuma trešā daļa. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot pieņems. 17. B apsvērumā par, pret, atturs pieņemts. 18. par, pret, atturs pieņemts. Otrais kompromiss grozījums par, pret, atturs pieņemts. 19. mandarsa grozījums par pret noraidīts. 30. dēde Jonga kunga grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 32. par. Nē, balsosim elektroniski par 32. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. šķiet atkrīt. Jā, pārējiem uzreiz pie trešā kompromisa grozījuma. Trešais kompromisa grozījums par pret pieņemts. Nonākam pie 46. Petra Māja grozījums par pret pieņemts. Līdz ar to tagad pārējiem pie 4. kompromisa grozījuma par pret pret atturs pieņemts. Tālāk 57. grozījums par pret pieņemts. Piektais kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. Tālāk 63. senālaus kundas grozījums Skatāmies uz tautas partijas pārstāvjiem. Jā, labi, balsosim elektroniski par 63. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk, 67. Honga Ngoka grozījums par pret atturs pieņemts. 65. Balsojam elektroniski par 65. Beidzam balsot. Noraidīts. Viens balss pārākumu. Viens gan nebalsoja, jāsaka, bet nu. Bet jums ieteikt tomēr mazliet ātrāk rīkoties, tā nav tā, ka jūs nepaspējat nobalsot 68. Goka grozījums elektroniski. Beidzam balsot. 16 pret 16 ar diviem, kas atturējās, noraidīts. 68. Rošvora grozījums. Sākam balsot par 68. elektronisku. Beidzam balsot. Pieņemts. 69. Par, pret, atturs pieņemts. 67. De Jonga grozījums. Par, pret atturs noraidīts. Tālāk, lūk, pārējiem pie nākamās sadaļas, ievilkumu sadaļas, pirmais grozījums. Par? Eh, balsojam elektroniski par pirmo būs vēl grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk, otrais un trešais, kas identiski. Par, pret, atturs pieņemts. Ceturtais, par, pret. Arī pieņemts. Piektais par pret. Pieņemts. Sastais par pret. Pieņemts. Septītais visbeidzot par pret. Pieņemts. Paldies! Nu, un tagad mums ir jā, jāveic gala balsojums elektroniski par ziņojumu projektu grozītā versijā. Sākam balsot! Vēl viens nav novalsojis. Beidzam balsot. Lūk, 30 pār 2 pret 2 atturējās. Pieņems. Jūs gribējāt mainīt savu balsi? Hedes kundze. Hedes kundze vēlējās balsot par šo projektu. Tātad 31 par un 1 pret. Varbūt vienkārši vēlreiz elektroniski nobalsojam visi, ja jūs neiebilstat, kolēģi. Tātad vēlreiz elektroniski, jo Hedas kundze kļūdas pēc piespiedu nepareizo podziņu, un es uh, laiku pa laikam labprāt gribu viņai arī izpateikt. Jo, jo lielāka vienprātība, jo labāk, protams. Tātad beidzam balsot. 30 par, 3 atturējās, 1 pret. Paldies un apsveicam referentu. So think, uh... Es domāju, ka īpaši jāapsveic Kroicmana kungs, tāpēc, ka tēma ir tik ļoti sarežģīta. Mēs sasniedzām lielisku rezultātu, un šis atzinums tiešām būs ļoti svarīgs komisijai. Un es ceru, ka arī uh, plenārajā sanāksmē uh, balsošana būs veiksmīga. Paldies uh, Kreutzmana kungam par smago darbu. Vai jūs vēlaties pateikt kādus noslēgumu vārdus? Jā, liels paldies, paldies visiem. Uh, referenta mērķis tieši bija saņemt plašu atbalstu, jo mēs zinām, ka zaļajā grāmatā viss ir ļoti atvērti formulēts. Komisija neko nenosaka. Ir kaut kas plānots, kaut kas uh, varbūt nav tā skaidri plānots, un ja mēs parlamentā uh, pieņemsim šo atzinumu ar skaidru balsu vairākumu, tad komisijai būs jārīkojas. Es īpaši neatbalstu direktīvas un drīzāk iestājos par subsidiaritāti, bet šeit ar subsidiaritāti vien nevar iztikt. Ja mēs vēlamies tiešām cīnīties pret azartspēlēm, pret atkarību no tām, tad mums ir jārīkojas, un tieši tāpēc mums tik ir svarīgs šīs plašais atbalsts. Tagad komisija var izmantot mūsu sagatavotos priekšlikumus un uzlabot sadarbību starp dalību valstīm. Un es esmu visai optimistiski noskaņots. Es ticu, ka mūsu atzinums dos komisijai vajadzīgo stimulu, lai rīkotos. Paldies! Paldies, saka priekšstādātāji Šarda Moza kundze. Paldies priekšstādātāji! Gribu pateikties Eh, Kreutzmana kungam par viņa atvērtību diskusiju laikā par atzinumu projektu. Gribu pateikt tikai vienu lietu. Daži no grozījumiem, kas eh, netika iekļauti kompromisos, eh, netika īpaši atbalstīti. Mēs neuzskatām, ka tie ir īpaši labi. Mēs piekrītam atzinuma saturam, bet Par dažām lietām gan mēs vēlētos dalītu balsojumu plenārajā sanāksmē, tad kopumā atzinumam mēs piekrītam, bet ir dažas detaļas, ir daži sīki grozījumi, kurus mēs varētu iesniegt. Tikai to gribēju jums paziņot. Labi, paldies! Esmu pārliecināts, saka priekšstātais, ka būs noteikti vēl grozējumi no politiskajām grupām. Bet, nu, uh, tagad pastrādājuši eksperti šajā komitejā. Pēc tam, protams, var izteikties citi, kas varbūt tik daudz no uh, tēmas nesaprot. Labi, tagad nākamais uh, atzinums par barjerām tirzniecībai un investīcijām uh, Legrīb kundze. Vai jūs vēlaties izteikties? Nē? Es zinu, ka jūs paveicāt uh, lielu darbu, izstrādājot kompromisus. Tagad uzreiz sāksim balsot. Pirmais kompromisa grozījums. Kas par? Pret? atbalstīts, pieņemts. Tad nākamais piektais grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. Sestais uh, grozījums atbilstošā otrā daļa. Sākam balsot elektroniski. Balsojam. Balsojums slēgts. Noraidīts. Otrais kompromisa grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 14. Eh, grozījums eh, Prendergastes eh, kundzes par pret pieņemts. 16. grozījums kas par, kas pret pieņemts. 18. grozījums. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. grozējums. Kas par? Pret. Pieņemts. Trešais kompromisa grozījums, kas par pret pieņemts. Varam pāriet pie 26. grozījumā. Švāba kunga grozījums par pret pieņemts. Piektais punkts, kompromisa grozījums numur 4 par pret pieņemts. Tagad pāriesim pie 33. grozījumu par pret pieņemts. 37. Lekigarda kunga papildu grozījums eh, par, pret, noraidīts. 37. Te ir kaut kāda kļūdiņa. 3. Labi, tad 34. 34. grozījums. Prendergastas kundzes grozījums par, Atvainojiet, te tiešām ir numerācijas kļūda. noskaidrosim uh, šo lietu ar 37. grozījumu. 33. ir pieņemts, 37. ir noraidīts Lekigarda kunga grozījums. Tad tagad 34. 34. Eh, grozījums. Prendergastas kundzes grozījums. 34. 5b jauns apakšpunkts. Par. Pret. Pieņemts. Tagad 35. Eh, Kanfam grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 39. Grodi, grozījums. Sākam balsot. Elektroniski lūdzu balsojam. Tad balsojam par 39. elektroniski. Bet kaut kā ļoti lēni eh, notiek balsojums. Pieņemts. Labi. Tad gala balsojums par atzinumu. Prednergastas kundzes grozījums ir pieņemts. Gala balsojums elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Atbalstīts pieņems ar 32 balsīm par, uh, neviens nav pret, divi atturējušies. Apsveicam Legripas kundzi. Esmu pārliecināts, uh, ka jūs uh, aizstāvēsiet šo atzinumu un Starptautiskās tirdzniecības komiteja to ņems vērā. Un visbeidzot, balsojums uh, juridisko lietu komitejas atzinumam, uh, pašiniciatīvas uh, ziņojums uh, nostāja attiecībā uz kolektīvām prasībām kolektīvā tiesiskā aizsardzība Raptikundze. Lūdzu, ja jūs vēlaties izteikties. Like es gribētu pateikties visiem. Domāju, ka šeit mēs tiešām kolektīvi pastrādājam kolektīvās tiesiskās aizsardzības labā. Paldies visiem! Dažas lietas eh, tagad paturpināšu grieķu valodā. Jā, divus punktus uzsvēršu. Un uh, balsojumu arī gribēju par to vēlreiz runāt. No vienas puses runa iet par to, kā rīkojamies. Mēs esam veikuši šeit nelielas izmaiņas kompromisā numur 8 un proti attiecībā uz 12a rindkopu. Mm, tas ir tāds punkts, ko visas politiskās grupas ir akceptējušas, un es gribu pateikties par to, un šīs izmaiņas skar labāku to informēšanu, kas uh, vēlas iesniegt kolektīvo m, prasību. Un runiet par to, kāpēc uh, šī grozījuma būtu tāds koherentāks teksts. Un tādēļ mēs sakām, ka 16. rindkopa pēc, uh, būt, tai būtu jābūt ievietotai pēc jaunā 12. a punkta, bet es balsojumu nekādā veidā neizmainu. Un nākošais punkts. Esmu nedaudz um, bēdīga par uh, to, jo šeit ir prasīts dalītais balsojums. Un šis dalītais balsojums uh, skār kompromisu grozījumu numur 5. ALDE, Tautas partija un EKR, kā arī, domāju, zaļie, ir prasījuši šo dalīto balsojumu. Un pirms mēs balsojam, es uh, gribētu vēl tikai divas lietas pieminēt. Par ko tad iet runa šeit? Šeit runa iet par to, ka formulējums un nacionālās procedūras. Ka tieši par šo daļu būs dalītais balsojums. Es esmu par to, lai šī nacionālajā procesa arī tiktu ietverti, ja šie abi divi um, jēdzieni izkritīs, tad uh, nelegālai konkurencei mēs um, dodam tādas plašākas iespējas, lai arī ir tāda gadījuma, kad, korekt, kad lietas tiešām korekti funkcionē, piemēram, arī tajās valstīs, kur nav tāda kolektīvo prasību iespēja. Un, ja šīs nacionālās um, procedūras um, netiks ietvertas, tad, nu, praktiski ir tāda neregulēta situācija. Un trešais punkts Mums visiem ir atbilstošā informācija par to. Jāsaka, ka arī situācijas attīstība ir parādījusi to, kā ir tāda plaša Eiropas Savienības pilsoņu gatavība likumdošanā aktīvi iesaistīties, un tas gan nacionālā, gan arī pārrobežu kontekstā. Mēs esam pilsoņu uh, ievēlētu, vai mums ir tiesības soli atkāpties a, salīdzinot ar to, ko pilsoņi vēlas. Es tikai gribēju, lai jūs a, uzklaust šīs pārdomas attiecībā uz šo dalīto balsojumu par piekto kompromisu grozījumu. Un tad arī vēl viena pēdējā piezīme. Pirms uh, beidz šo uzstāšanos. Es esmu pār subsidiaritāti, es esmu absolūti droša, ka ir kopējas vērtības. Un tādēļ es gribētu uzsvērt, ka mums vajadzētu rūpēties par to, lai iekšējās tirgus labāk funkcionētu. Tas noslēgumā un visiem liels paldies! Paldies, saka priekšsētājs! Ja būs kaut kādas uh, neskaidrības balsošanas laikā, es vērsīšos pie jums. Švāba kungs laikam arī kaut ko vēlējās komentēt. Paldies, priekšstādāji, pavisam īsi. Paldies Raptī kundzei par izcēlu labo darbu pie šiem jautājumiem un pasvītrošu, ka šie, uh, uh, šīs dalītais uh, grozījums kompromisā, tas nav mūsu mm, prasīts, lai problēmas radītu, bet tādēļ, ka mūsu ēna referents vienkārši domā par juridisko bāzu Viņš ir šaubījies par juridisko bāzi un, un subsidiaritāti, tādēļ viņš lūdz šo dalīto balsojumu. Un tādēļ mēs lūdzam, lai jūs vienkārši to ņemt zināšanai. Paldies! Right, let's vote then. Labi, tad sāksim balsot. Sāksim ar 25. grozījumu. Kreutzmann un Fox. Kas par? Kas pret? Noraidīts. Pirmais kompromisa grozījums par, pret pieņemts. Pāriesim pie otrā kompromisa grozījuma par pret pieņemts. 34. grozījums Maira grozījums par pret noraidīts. Trešais kompromisa grozījums par pret pieņemts. 39. Foksa grozījums par pret pieņemts noraidīts. 37. Kreutzmana grozījums par, pret, noraidīts. 38. par, pret, pieņemts. 40. atkrīt. 5. A punkts, 41. grozījums par, pret, pieņemts. Tagad 4. kompromisa grozījums par, pret pret pieņemts. Piektais kompromisa grozējums - dalītais balsojums, ko pieprasa ALDE un Tautas partijas uh, grupa. Tad vispirms par kompromisa tekstu bez vārdiem būs national and. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Un tagad otrā daļa. Tad elektroniskā balsošana. Balsosim par otro daļu, elektroniski sākam, tad nu, beidzam balsot. Noraidīta otra daļa. Visi pārējie atkrīt. Un tagad kompromiss 5A. Kompromisa grozījums 5A. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 62. grozījums Uh, referents grozījums. Sākam elektronisko balsošanu. Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais kompromisa grozījums par, pret, pieņemts. 66. grozījums. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 69. grozījums. Dalītais balsojums. Tad es visu nenolasīšu, jūs to redzat sarakstā. Tad pirmā daļa, 69. grozījums par, pret, pieņemts. 69. otrā daļa, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Tad 70. grozījums par, pret, noraidīts. Grozījums 71 par, pret, pieņemts. 72. par, pret, noraidīts. Grozījums 73, 73 par, pret, pieņemts. Uh, septītais kompromisa grozījums par, pret, pieņemts. Tagad astotais kompromisa grozījums, dalītais balsojums. Divas daļas jūs redzat, tad uh, relevanta informācija visiem potenciāliem uh, patērētājiem. Tad vispirms pirms šie, bez šiem vārdiem uh, skaidri pieņemts, otrā daļa balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad devītais kompromisa grozījums par, pret, pieņemts. Nākamais, 91. grozījums, Rašforu kunga grozījums par, pret, pieņemts. 92. papildu grozījums par, pret, noraidīts. 95. grozījums. 95 par pret pieņemts. Tagad desmitais kompromisa uh, grozījums, tad kompromisa grozījums desmit pret pieņemts. 11. kompromisa grozījums par pret pieņemts. 103. Trešais grozījums par, pret, pieņemts. 103. 12. kompromisa grozījums par, pret, pieņemts. 13. kompromisa grozījums par, pret, atvainojiet, tas ir dalītais balsojums, saka priekšsādātājs. Tātad, pirmā daļa Pirmā daļa 13. kompromisa grozījumā par pret pieņemts. Otrā daļa par pret arī pieņemts. Nākamais 121. grozījums Huang Nok. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 122. Galo kundze. Dalītais balsojums. To pieprasīja Tautas partija. Pirmā daļa. Balsojam elektroniski par pirmo daļu 122. grozījumā. Beidzam balsot. Noraidīts. Tātad tas atkrīt. Un tad arī otrā daļa atkrīt. Tagad apsverumu punkti. Pirmais grozējums par, pret, noraidīts. Otrais grozējums par, pret, pieņemts. Kompromisa grozījums 14 par, pret, pieņemts. Astotais grozījums par, pret, pieņemts. Kompromisa grozījums 15 par, pret, pieņemts pieņemts. 13. grozējums par, pret, noraidīts. 16. kompromisa grozījums par, pret, pieņemts. 18. grozījums par, pret, pieņemts. 19. grozījums par, pret, noraidīts. 21. par, pret pieņemts. 22. lūdzu par, kas ir pret noraidīts. 23. kas ir par, pret pieņemts. Un 24. par, pret noraidīts. Tagad balsosim par visu atzinumu projektu kopā. Grozītā versijā sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 30 balsīm, 30 uh, par, 2 pret, 1 atturējies. Paldies Raptikundzei! So, thank you very much. Lielas paldies, godātie kolēģi. Raptīkums, vai jūs vēlaties kaut ko vēl teikt? Afisa ja to telos. Jā, un noslēgumā es gribēju sirsnīgi pateikties ēnu referentu darbiniekiem un mūsu, sekre, mūsu komitejas sekretariātam. Jūsu palīdzība ir bijusi ļoti vērtīga un sirsnīgs paldies jums. Uh, Lieliski, dāmas un kungi! Un e, visiem, kas mūs klausījās arī internetā, jums var pastāstīt, ka sēde ir beigusies līdz ar to. 2011. sāksies koordinātoru sanāksme. Liels paldies par jūsu pacietību. Nākamā sanāksme notiks pirmdien, 17. oktobrī, pulkstens trijos, Briselē. Nu, un ar prieku jūs visus tur atkal satikšu. Un visi, kas tagad nepaliek, tiem visiem liels pēcpusdienu.